Dear colleagues, ladies and gentlemen. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, 13. darba kārtības punkts - energoefektivitātes marķēne, marķējums, viedokļa apmaiņa. Mūsu referents ir Dario Tamburāno kungs, kurš pārstāv FDD politisko grupu. Komisija ir izstrādājis priekšlikumu regulai par energoefektivitātes marķējumu šā gada jūlijā, un tas bija komisijas vasaras pakotnes ietvaros sagatavots dokuments. Esam paredzējuši debatēm stundu šo vakaru. Un sāksim. Pirmajam došu vārdu Dario Tamburāno. Piecas minūtes, lūdzu. Lūdzu. Paldies, eh, kolēģi, paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Tā ir mūsu pirmā viedokļa apmaiņa par energoefektivitātes marķējumu. Un jāsaka, ka tēma ir ārkārtīgi aktuāla, vēl jau vairāk aktuāla tā ir tagad, kad eh, komisija ir pateikusi, ka patērētājiem iekšējā tirgus ietvaros ir jābūt centrā. Energoefektivitāte šobrīd ir viens no svarīgākajiem izpildāmajiem mērķiem, lai pabeigtu būtisko energoefektivitātes reformu. Lai tiešām patērētāji gan apzināti, gan arī neapzināti izmantot pēc iespējas mazāk enerģijas. Vēlētos eh, varbūt pieminēt svarīgāko manā ziņojumā, proti Ja mēs vēlamies panākt energoefektivitāti, tam ir nepieciešama kā tehniski, tā politiski, tā arī, teiksim, attieksmes izmaiņas risinājumi. Komisija ir ļoti ambicioza, bet runājot par enerģijas taupību, tad eh, sabiedrības izglītošana ir ļoti svarīga. Un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi strādāt pie šā jautājuma. Ar ļoti lielu interesi izskatīju komisijas priekšlikumu un eh, arī padomē tā kā ir vienbalsība. Un tomēr, kāds tad ir mūsu itra komitejas mandāts, ko mums vajadzētu darīt? Sākotnējā tekstā komisija nāk klajā ar veselu virkni priekšlikumu, kuru nolūks ir energo marķējumam padarīt vieglāku energo taupīšanu. Bet es vēlētos tagad pieminēt eh, man svarīgos punktus. Vispirms eh, ir svarīgi, lai tā būtu regula un nevis eh, direktīva, jo regula ir daudz precīzāka un tās transponēšana nacionālā līmenī nav paredzēta. Un tas radīs arī tādu lielāku juridisku skaidrību, radīs lielāku ietvaru, radīs lielāku pārliecību un uzticēšanos no patērētāja puses. Es uzskatu, ka uh, maksimāli mēs varētu, sagā, um, varētu ietaupīt 100 teravatstundas uh, gadā. Un uh, ir jāveicina sadarbības starp dalību valsts dažādām atbildīgajām iestādēm un arī likumdevējiem ir jādod savu artāva. Protams, ir jābūt arī uzraudzībai. Vēl bez tam uzskatu, ka e, komisijas priekšlikumā ir ļoti daudz labu ideju. Proti, komisija ir pilnīga taisnība, ka e, dažādi spēlētāji var rīkoties dažādi, strādājot kopīgā mērķa e, vārdā. par noteikumiem. Noteikumi jau tā kā ir, un tomēr to īstenošana dzīvē nevienmēr ir perfekta. Energoefektivitātes marķējums ļauj izvairīties arī no konkurences kropļojumiem. Energo marķējuma parādīšanās uz visiem energo izstrādājumiem, uz visiem elektroizstrādājumiem ir ārkārtīgi būtiska. Un tas ļauj arī patērētājiem aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Informācija, patērētāja atbalsts, un tas noteikti veicina arī aprits ekonomikas tālāku īstenošanu. Mums um, vajadzētu izstrādāt jaunu kritēriju kopumu un darīsim to divos soļos Šobrīd eh, marķējums ir tā kā nesakārtots. Šobrīd ir sešas dažādas kategorijas eh, dažādos grupējumos, bet eh, visus, visiem izstrādājumiem vajadzētu būt gēs halā. Nākamais. Regulā ir paredzēts mehānisms, kurš ir ārkārtīgi stabils un skaidrs. Un tas ļaus nodrošināt, ka e, reformas tirgū tiešām nav pretrunīgas, un es uzskatu, ka tieši tāpēc vajadzētu izveidot arī datubāzi. Noteikti būtu jāizmanto arī pieejamie dati par 15. 10. 15. gadu un e, ar deleģētajiem aktiem cerams mēs varēsim aiz drīvēt plaisas, kuras ir patreizējā likumdošanā, bet ir jādomā arī par jauniem likumiem. Jo šajā priekšlikumā visbūtiskākais ir tieši strādāt pie likumdošanas. Un eh, par patērētājiem runājot. Izglītošanas kampaņas, kuras dalību valsts organizē kopā ar komisiju, un noslēgumā vēlētos pateikt sekojošo. Ir tiešām ļoti žēl, ka mēs nerunājam arī par ekodizaina direktīvu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Paldies par jūsu nolasīto runu! Un tagad um, ēnu referentiem vārds. EPP grupas vārdā Roila Kungs, lūdzu. Ja, prezidents. Priekšstādātāji, godātie kolēģi, mārķējums ir ļoti labi informē uh, patērētāju un veicina arī to, ka labākus produktus pērka. Tas viss darbojas, kāpēc mēs to uh, grozām. Komisija izsaka priekšlikumu, jo dažiem atsevišķiem produktiem, uh, leduskapiem un veismašīnām uh, Eh, ir tā, ka tikai augstākās efektivitātes pakāpes eh, produkti tiek ražoti. Visā citādi šis marķējums ļoti labdarbojas. Tad man ir jautājums, vai to nevarēja darīt savādāk, eh, proti tikai šiem trim vai četriem produktiem paredzēt uh, izmaiņas ar deleģētiem tiesību aktiem, piemēram, tā vietā, lai visu no sākuma pārskatītu. Starp citu, tas nemaz uh, neatbilst komisijas solījumam, ka uh, Uh, viņi tikai ķersies klāt lielajām lietām, viņi sāk atkal visus sīkumus reglamentēt. Tas ir uh, neloģiski. Otrais jautājums - piemērošanas joma. Šeit pievērsīšos tikai vienam jautājumam, proti komisija piedāvā uh, lietotus produktus neiekļaut uh, piemērošanas jomā. Tas ir labi padome, uh, grib svītrot šo ierobežojumu un vēlas, lai arī uh, lietot preču uh, tirgotāji izdotu efektivitātes marķējumu. Kur tad tas visu uh, novedīs? Krāma tirgojums arī būs jāuzlīmē uzlīmes ledus skapim. Tas taču vispār nav saprotams. Un tad ir vēl viena lieta, ka netiks izslēgti transporta līdzekļi no um, um, aptvēruma, piemēram, tādas Uh, transporta ierīces, kuru motors nekustās, piemēram, um, uh, eskalātoru. Vai jūs zināt kādu gala patērētāju, kas pērka eskalātoru? Tie ir pilnīgi citi patērētāji, viņiem nevajag šos marķējumus. Treškārt, komisija piedāvā šo plus plus noņemt un uh, paredzēt abi līdz gā skalu, kas būtu uh, strikta un uh, Mēs jau pirms daž, kādu laiku apspriedām plusus un mīnusus tam, kad bija pirmās izmaiņas. Es uzskatu, ka vienīgais svarīgais šeit ir uh, panākt tāds noteikums, kas ir praksē īstenojumi. um, par šo skalu. Tā ir jāveido no jauna, un tas ir milzīgs darba apjoms. Ražotājiem ir jātestē no jauna, tirgotājiem ir jānomaina viss šis marķējums. Es domāju, ka mūsu pienākums ir pēc iespējas mazākā apjomā paturēt šeit darba apjomu un izmaksas. Vai tiešām ir īstenojami paredzēt visu produktu pāretiķetēšanu nedēļas vai desmit dienu laikā, vai tad, tad jāslēdz veikals divas dienas, lai pārlīmētu etiķetes? Kas tad ir ar, eh, piemēram, spuldzēm, kur ir tūkstošiem eh, vienību um, jums noliktavā? Kā tad to izdarīs? Vai tas tiešām ir saprātīgi kaut ko tādu paredzēt un noteiktam termiņu? Vai tā ir tikai tāda sapņošana, kas nav nekāda saistīta ar realitāti? Un kad tad mēs eh, veidošam šīs jaunās skalas? Vai šie efektīvākie uh, Uh, produkti uh, tiks izslēgti vai mm, patērētāji nesamulsīs, ka beidz, mm, pēkšņi kāds produkts būs nevis A, bet C um, skalā. Ceturtkārt, datubāza. Šeit esmu ļoti skeptisks. Komisija saka, ka tas ir nepieciešams tirgus uzraudzībai. Esmu runājis ar cilvēkiem, kas to dara, un viņi saka, tas mums vispār nav vajadzīgs. Tas ir viens no tādiem fantāzijas instrumentiem, kas šeit ir, bet tirgus uzraudzībā taču ir jāpanāk, lai kontroli būtu labāk, lai vairāk iekārtas tiktu testētas. Tas ir tas darba apjoms, kas tiek īstenots un nevis uh, tiek prasīta informācija no uh, ražotājiem. Tur nav vajadzīga datubāze, cik tas maksās un kā tad mēs nodrošināsim datu drošību. Tie ir ļoti delikāti dati, kas tiks apkopoti vienā vietā. Tātad ar datubāzi komisija paredz risināt problēmu, kas, manuprāt, nemaz nav problēma, un tai pašā laikā rāda piecas jaunas problēmas. Es esmu ļoti skeptisks par to, ka šis uh, Uh, priekšlikums tiešām atbilst komisijas uh, moto - mazāk regulējuma, efektīvāks darbs un tā tālāk. Uh, paldies! Nākamais, nākamā runātāja Berners Kunde, S un D vārdā, bet pirms tam es centīšos jums atgādināt, ka 6.30 mēs sāksim mūsu Ziemassvētku pieņemšanu. Tā notiks šajā pašā stāvā kur mēs atrodamies, bet nevis koridorā. Drošības apsvērumu dēļ tas nevar notikt koridorā, bet mēs dosimies uz restorānu, kas ir šī koridora sākumā. Pie trepēm, pavisam tuvu tas ir. Apmēram 40 metru attālumā no šejienes. Tātad šajā pašā stāvā, šajā pašā uh, ēkas daļā 6.30. Es domāju, ka bija svarīgi to pateikt vēl pirms jūs uzstājaties. Jā, es piekrītu, saka runātāji. Tagad sociāldemokrātu grupa Werners Kunds. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, šajā dokumentā ir runa par, lie, par svarīgu likumdošanu, kur eh, ir daudz iesaistītās puses, ražotāji, tirgotāji, tirgus uzraugi, bet man šķiet, ka šeit ka svarīgākais ir patērētājs un patērētāja aizsardzība. Es uzskatu, ka enerģijas marķējums ir atkal jāpadara par um, patērētājiem draudzīgu instrumentu enerģijas taupības nolūkos, un tāpēc tam ir jābūt salīdzināmam un saprotamam. Komisijas priekšlikums, manuprāt, ir ambiciozs un labs, un eh, šeit gribētu arī sirsnīgi pateikties Rocenkongam par ļoti labo sadarbību. Uh, Dažos punktos komisijas priekšlikums gan ir pārāk aptuveni formulēts un atstāja pārāk liels interpretācijas iespējas. Man arī šķiet svarīgi, lai testēšanas apstākļi būtu pēc, pēc iespējas tuvāki realitātei, tie ir jābūt ļoti skaidri definētiem testa apstākļiem, lai nevarētu šeit nekāda apiet normas, un mums eh, par to ir jādomā paturot prātāks Volkswagen afēru. Tirgus uzraudzība ir ļoti svarīga, bet šīs iestādes dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas, jo īpaši attiecībā uz finansējumu. Un eh, tāpēc eh, tikai eh, formāls testus veids dažas dalībvalstis, um, tas ir svarīgi, bet tie nedrīkst aizstāt fiziskos preču testus. Par jaunajām skalām tas ir galvenais punkts komisijas priekšlikumā šajā pantā ļoti skaidri jānosaka, kad jaunās produktu grupas tiek um, aplīmēts ar jaunajiem marķējumu zīmēm. Un um, tas, kas tika kas tagad ir jāreglamentē no jauna, tas, kas tika ieviests ar delģētiem tiesību aktiem. Par produktu datubāzi šeit ir uh, jāizdara tā, lai uh, vismaz publiski pieejamā darba būtu pēc iespējas uh, draudzīgāk patērētājiem. Un šī slēgtā daļa, kas būs pieejama tikai tirgus uzraudzības iestādēm, tur, protams, uh, arī ir jābūt spēkā augstiem datorzadzības standartiem. 12. pāns runā par draudētiem tiešību aktiem. Es noteikti savas politiskās grupas vārdā strādāšu, uh, lai šis. Uh, ietver eh, regulējums būtu pēc iespējas eh, visaptverošāks, jo pretējā gadījumā ar deleģētajiem tiesību aktiem eh, radīsies tāds lupatu deķītis regulējumā. Un kā jau kolēģi teica, ir liels darbs gaidāms, un es gaidu katrā ziņā sadarbību ar ēnu referentiem un referentu, un uh, Es uzskatu, ka mums izdosies enerģijas marķējumu atkal padarīt veiksmīgu. Komisijas priekšlikuma centrā, protams, ir energoefektivitāte, tehnoloģiskais progress Eiropas Savienībā šajā jomā, stimulu radīšana uzņēmumiem investēt energoefektivitātē un arī stimuli ražotāju vidū um, iet vēl tālāk un uh, darīt vēl vairāk patērētājiem un energoefektivitātei. Un uh, patērētāji uh, arī būtu jāuzskata par centrāliem un viņiem vajadzētu panākt pēc iespējas labākus apstākļus. Paldies, tagad Foks kungs no EKR, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vai es varētu pateikties Temperāno kungam referentam par viņu ieguldījumu un uh, ar lielu prieku ar viņu sadarbošos un arī ar citiem ēnu referentiem sadarbošos. Es uzskatu, ka energoefektivitātes marķējums ir efektīvs instruments, lai taupītu enerģiju, bet uh, lai patērētāji varētu labi izmantot šādu sistēmu un attiecīgi pielāgot savu rīcību, ir ļoti svarīgi, lai būtu skaidra un viegli saprotama sistēma. Tātad mums ir vajadzīga sistēma, kas ietaupa enerģiju, ietaupa emisijas, CO2 emisijas un arī tomēr taupa patērētāju naudu. Un vajadzīga ir arī tāda praktiska sistēma uzņēmumiem. Es apzinos to, ko Roila kungs minēja. Mēs nevēlamies tādu sistēmu, kas ir kā sloks un nepamatoti pieaudzē izmaksas pat mm, uzņēmējiem. Tāpēc es uh, noteikti izvērtēšu referentu piedāvātos priekšlikumus. Ja mēs vēlamies izvairīties no um, mulsinošas informācijas patērētājiem, tad mums ir jāparedz pienācīgs laiks, kurā šies e, A++ um, marķējums vēl var palikt tirgu, jo, jo ilgāk pastāvēs divas sistēmas vienlaicīgi, jo vairāk mēs samulsināsim patērētājs. Tātad, kaut gan es um, sacītajā pantā padomes vispārīgajā pieejā atbalstu laika noteikšanu, tad es domāju, ka tad astoņi gadi, manuprāt, ir par ilgu. Un padomu piedāvā arī izmantot ieviešanas aktus, komisija savukārt piedāvāja delģētos aktus, un es uzskatu, ka ieviešanas akti ir piemērotāki. Tajos varētu uh, dalībvalstis izmantot savas tehniskās zināšanas, un tas mazina risku politizēt eh, lēmumu, kam vajadzētu būt tehniskam. Padome arī iesaka paredzēt eh, testu krāpšanas ierīcēm. Es domāju, šeit mēs visi domājam par vienu autoražotāju, bet varbūt tas ir saprātīgs eh, ieteikums, ko iekļaut likumdošanā. Mēs vēlamies arī, lai skālu pārskatīšanas process būtu pēc iespējas vienkāršāks un nebirokrātiskāks. Noslēgumā priekšsēdētāji mēs vēlamies vienkāršu mācīšanas sistēmu balstoties uz praksi, kas kaut ko panāk un tiešām maina patērētāju uzvedību. Un mūsu grupa ar prieku sadarboties ar referentu un citiem ēnu referentiem, lai to sasniegtu. Paldies! Lielas paldies! Debakera kungs no Aldes. Side, uh... Paldies priekšsādātāji arī no manas puses. Paldies referentam par to, ka viņš prezentēja savas uh, pārdomas par šiem jautājumiem un uh, mums noteikti vēl būs daudz debatas. Uh, raugoties uz šo dokumentu, mums jāpaturprātā trīs lietas. Pirmkārt, Es domāju, ka šim marķējumam jābūt skaidram patērētājiem. Otrakārt, tam ir jārada pēc iespējas mazāks sloks eh, ražotājiem un tirgotājiem, Un treškārt mums ir jānodrošina, lai tirgus uzraudzības iestādes varētu efektīvi kontrolēt produktus. Tie ir trīs galvenie mērķi šim priekšlikumam. Protams, nedrīkst aizmirst uh, ka gala mērķis ir e, veicināt, lai patērētāji izvēlas pēc iespējas energoefektīvākus produktus. Eko marķējums tiešām ir labs instruments patērētājiem, jo viņi var balstoties uz informāciju izvēlēties. Un tāpēc šiem marķējumam ir jābūt ļoti skaidram, saprotamam. Un ja mēs to īstenosim, tad patērētāji drīzāk izvēlēsies uh, šos energoefektīvākos produktus, jo viņi zina, ka ilgtermiņā tas būs uh, lētāk. Es domāju, ka cilvēki ļoti labi saprot šo argumentu. Bet, lai šo lēmumu varētu pieņemt, tad uh, ir jābūt skaidrai atšķirībai starp atšķirīgiem produktiem. Un priekšlikums, manuprāt, uh, paredz labu sistēmu par šo skalas pārveidošanu par daudz skaidrāku patērētājiem. Uh, Svarīgi ir skatīt, kādas ir atšķirības starp dažādajām eh, produktu kategorijām, domājot par skalas izmaiņām. Dažos produktos būs vajadzīgs ilgāks eh, laika periods, lai veicinātu šos efektivitātes ieguvumus. Visbeidzot par um, slogu ražotājiem un tirgotājiem. Foksakungs atsaucās uz birokrātiju, un šeit, manuprāt, mēs tiešām varam uh, vienkāršu priekšlikumu veidot, lai nebūtu šis birokrātiskais sloks. Un ir jānodrošina arī, lai tirgus atbilst noteikumiem. Mums ir e, jānodrošina, ka patērētāji uzticas šiem spērtajiem soļiem. Piemēram, cik ilgu laiku mēs varam paredzēt, lai e, marķējumu nomainītu. Es domāju, tas ir jāparedz tā, lai tirgotāji un piegādātāji varētu to efektīvi izpildīt. Uh, un ir jānodrošina arī efektīva tirgus uzraudzība. Komisija piedāvā izveidot datu bāzi, kas uh, glabātu jaunos marķējumus un tehnisko informāciju par dažādiem produktiem Eiropas tirgu. Jautājums ir, kāda veida informācija nepieciešama tirgus uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu, ka um, viss darbojas pienācīgi un ka nav nekādu iekārtu, kas apkrāpj sistēmu. Uh, vai testēšanas iekārtas un um, tagadējā sistēma, ka um, tirgus uzraudzības iestādes var prasīt informāciju no ražotāja, tā būtu jāpadara striktāka. Un runājot par komisijas priekšlikumu, kāpēc viņi 3,5 miljonus eiro ņem no apvāršanas 2020 uh, programmas, lai izveidotu datu bāzi, varbūt no citurienes varētu ņemt finansējumu šai datu bāzei. Uh, par delģētiem un ieviešanas tiesību aktiem, šeit mums tiešām būtu jāparūpējas, lai tas viss tiktu izdarīts piemēroti, piemērotā veidā, bet mums ir arī jānodrošina tirgus integritāte, jo mēs, mums tas ir jādara attiecībā uz visu Eiropas tirgu. Mēs joprojām runājam ar iesaistītiem pusēm, bet uh, tie bija mūsu sākotnējie komentāri. Sadarbosimies arī ar referentu un ēnu referentiem. Paldies, Rivāsī kundze, lūdzu no zaļajiem. Monsieur le Président, chers collègues, ben tout d'abord. Paldies, priekšsādātāji, dargie kolēģi. Vispirms es gribētu pateikties Eiropas komisijai par šo regulas priekšlikumu. Ne jau katru dienu zaļie un es eh, sakām paldies komisijai, tāpēc tagad tiešām uzsvēršu paldies komisijai, jo šī pārskatīšana bija nepieciešama. Un te bija jābūt ambiciozai, un šis ir labs pamats darbam. Uh, Un man prieks, ka direktīva kļūst par regulu, jo tādējādi vienotākā veidā visā Eiropā varēs to ieviest. Tā kā efektivitātes mārķējums ir attīstījies, tad tagad um, patērētājs ir nedaudz samulsis. Un, piemēram, ir uh, veļas mašīna, kurā ir A plus marķējums, tā ir viena no labākajām, energoefektīvākajām. Bet tagad eh, ir arī A, A. Tātad eh, šis marķējums bija jāharmonizē, lai patērētāji tiešām saprastu, eh, kas ir kas. Atbildot Roila kungam, 85% patērētāju uh, Eh, ņem vērā šo marķējumu, veicot pirkumus, to rāda pētījums, un tā ir tāda patiesa izvēle. Viņi vēlas tiešām eh, tādas iekārtas, kas pēc iespējas mazāk ēd elektrību. Runājot par harmonizāciju. Tāpēc mēs eh, ekoloģisti atbalstām pēc iespējas īsāku pārejas periodu, kurā pastāv abas sistēmas, jo nevar pieļaut, ka ir dažādi marķējumi ar dažādām normām, tātad mums prāt maksimāli tie varētu būt pieci gadi. Jā, nu, eh, patērētiem ir pieraduši pie šī marķējuma Un tāpēc mums eh, pēc iespējas ātrāk ir jāpāriet uz jauno marķējumu, kas būtu skaidrāks, bet jāņem vērā ne tikai aprīkojuma energoefektivitāte, bet arī uh, kopējais patēriņš. Kāpēc? Tāpēc, ka ir jādomā um, par to, kāds ir uh, patēriņš. Nevar visu laiku tikai pārdot lielāks un lielāks iekārts, kas aizvien vairāk patērē. Un tāpēc ir. Uh, jābūt skaidri redzamam uz uh, marķējumu šim rādītājam. Nav jābūt tā, ka uh, uh jālas ir lietošanas instrukcija. Tātad, ja jūs uh, pērkat uh, lielo plazmas televizoru, tad jāredz uz um, marķējumu, cik ir gada patēriņš. Piemēram, tas varētu būt A++, varbūt, bet uh, gada apjomā tas patērē ļoti daudz elektrības Runājot par datu bāzi, tā ir svarīga, bet jāiet tālāk. Kāpēc nevarētu optimizēt eh, tos resursus, kas ir piešķirti eh, katrā valstī nu, tirgus uzraudzībai? Šis vienotais pētniecības centrs varētu būt koordinējošs Eiropā. Un mums ir vajadzīgi līdzekļi, lai sasniegtu eh, šo energoefektivitāti. Un vēl gribētu uzsvērt to, ka um, joprojām daudzi, uh, daudz iekārtas neiekļaujas šajā marķējumā, un tās arī vajadzētu marķēt. Un tāpēc uh, šeit es domāju par informātikas uh, produktiem, piemēram, datori, skaneri un pat viedtelefoni. Uh, un kāpēc uh, aprobežoties tikai ar uh, veļas mašīnām un uh, trauku mašīnām, un arī elektrokonvektoriem vajadzētu paredzēt šādu mārķējumu, arī elektriskiem radiatoriem. Jo varbūt, ka tos ir lēti nopirkt, bet dārgi lietot. Un pēdējais, jādomā par to, kā sankcionēt uh, pārdevējus, kas uh, nenorāda visu marķējumu plauktos Tātad ir jāīsteno kontrolas, eh, lai nodrošinātu normu ievērošanu. Thank you very much. Paldies. Goe grupas vārdā. Došu vārdu kolēģim Miroslavam Ransdārfam. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju teikt, ka Mana uzstāšanās būs ļoti īsa. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski rīkoties tā, kā teica arī Vazīja kundze. Uzskatīt um, šo priekšlikumu par uh, pamatu diskusijām par darbu nākotnē, un es uh, domāju, ka šo instrumentu mēs varam atrisināt uh, vairākas problēmas, ar kurām iepriekš esam saskārušies. Mūsu kolēģis uh, Kenets Morgans pirms kāda laika ieviesa jēdzienu energo nabadzība, un tas uh, kļuva par Eiropas likumdošanas uh, sistēmas daļu. Jāteic, ka energo nabadzība pastāv, piemēram, Francijas centrālajās daļās, Grieķijas salās, atsevišķos attālinātajos reģionos Eiropas Savienībā. Un tā ir problēma, kas ir ārkārtīgi būtiska mums, lai garantētu brīvu piekļuvi energoavotiem un energopatēriņam nākotnē. Otrā problēma ir elektropiegāžu kvalitāte. Un uh, te mēs nerunājam tikai par uh, piegādātajiem apjomiem, bet arī par kvalitatīvu piegādi. Piemēram, rūpniecības nozare prasa stabilas un sistemātiskas energopiegādes, un bez kvalitātes aspekta mēs nevaram um, ražošanu nodrošināt. Trešais aspekts ko pieminēja arī Vāzija kundze, ir nepieciešamība taupīt elektroenerģiju. Energo marķējums varētu palīdzēt sasniegt uh, energo taupīšanas mērķus, un tas nākotnē būtu ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu sistēmas funkcionēšanu un izdzīvošanu visās Eiropas Savienības dalība valstīs. Visi šie aspekti nevar tikt nodrošināti un garantēti tikai sadarbojoties uh, energooperatoriem un individuāliem patērētājiem. Energoefektivitātes mārķēšana ir iespējams izveidot un uh, organizēt tikai tad, ja mēs iesaistam patārētājs. Un tieši tāpēc mums uh, pašlaik ir jāstrādā ar energopatērētāju organizācijām, kas būs ārkārtīgi svarīgi visās Eiropas uh, Savienības dalība valstīs, jo mūsu energopatēriņa sistēma ir uh, sadrumstalota, neefektīva un arī problemātiska attiecībā uz nākotni. Uh, Un ne tikai individuālais enerģijas patārētājs būs svarīgs nākotnē, lai sasniegt šos mērķus, bet gan arī tāpēc, lai mēs šos patārētājus varētu apvienot struktūrās, un patērētā energo, elektroenerģijas patērētāju organizācijas būs uh, vitāli nepieciešamas, lai sasniegtu mūsu mērķus. Paldies, kolēģi! Vai kāds cits vēl vēlētos izteikties? Nē, izskatās, ka netadošu vārdu Eiropas komisijai. To pārstāv DG Energy. Hotsona kungs. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Un uh, liels paldies uh, visiem deputātiem, kuri izteicās. Šī būs ārkārtīgi interesanta diskusija, un mēs esam ļoti gandarīti, ka varam atgriezties uh, šajā komitejā strādājot pie likumdošanas darba. Un šis noteikti nebūs viens no tiem priekšlikumiem, kurš uh, izies cauri pilnīgi gludi, bet tam tā nevajadzētu būt. Ir eh, vairāk komentāri, kuriem mēs eh, piekrītam, dažus pieminēšu, piekrītam Foksa kungam un Rivāsī kundzei, eh, ka astoņu gadu periods padomes kompromisā, nu, jāatgādina, ka tas bija kompromiss dažādu iemeslu dēļ, ir pārāk garš un eh, tādējādi tirgu pārāk ilgu laiku pat paliek eh, divi dažādi marķējumi veidi, tāpēc īsāks periods mums prāt būtu mm, saprātīgs. Piekrītam arī Vērneris kundzei un Foksa kungam, ka ir jārisina jautājums par krāpšanas eh, ierīcēm. Tā ir problēma, kuru padome ir identificējusi, un mēs uzskatām, ka tas ir jādara sistemātiski, lai nodrošinātu to, ka ražotāji savās um, ierīcēs iekļauj mehānismus, kas um, nodrošina to, ka testēšanas laikā tie uzrāda atšķirīgus rezultātus, un tad šīs etiķetes, šis marķējums kļūst uh, bezjēdzīgs. Ja skalas pārveidošana nozīmē to, ka ražotājiem vēlreiz ir jāpārbauda savi produkti. Es, tas tiešām būtu apgrūtinoši, bet uh, vairumā gadījumā ražotājs zina savu produktu jaudu. Viņi vienkārši zinās, ko saka jaunie noteikumi, un tas nozīmēs, ka viņi varēs pavisam jaunu piešķirtiem jaunu klasifikāciju. Un eh, mūsuprāt, šī atkārtotā testēšana nebūs jāveic. Ir jādomā par veidiem, kā nodrošināt um, citādu pieeju. Piekrītam arī Rāmsdorfa kungam, kurš citas starpā pieminēja problēmas uh, par. Um, enerģijas piegādi rūpniecībai. Ir nepieciešama mainīgāka atjaunojumā enerģija, lai ražošanu ir iespējams, uh, energo izmantošanu ir iespējams uh, pieskaņot tiem laikiem, kad uh, vieglāk ir pieejama ener elektroenerģija, un te ir jāpaturprātā arī attīstība saistībā ar viedajām ierīcēm. Ja Vēl ir pāris lietas, ko gribēju pieminēt. Pirmkārt, kāpēc uh, ir nepieciešams risināt šo jautājumu Eiropas līmenī, jo šāds jautājums tika uzdots. Jā, ja mēs raugāmies uz atsevišķiem noteikumiem, tad varētu teikt, ka tas ir uh, sīks uh, jautājums, bet šī, šis energo marķējums nodrošina 9 no 20 mērķpunktiem, kas mums ir jānodrošina energoefektivitātes mērķu sasniegšanā un, ja raugāmies uz uh, produktiem, kas tiek tirgu, tirgoti iekšējā tirgu, tad uh, kaitējums jau tiek uh, nodarīts nevis reģionālā līmenī, bet gan Eiropas līmenī. Un uzņēmumiem drīzāk birokrātija nozīmē to, ka tiem ir uh, jāpilda 28 dažādi noteikumi, tieši tāpēc ir svarīgi rīkoties Eiropas līmenī. Un visbeidzot atgriezīšos pie Bekara kunga jautājumiem, kurš norādīja, kāpēc eh, gan eh, mums ir nepieciešams kala no A līdz G. Tas ir eh, plaši apspriesti iemeslu dēļ, tāpēc ka A un tam līdzīga klasifikācija jau pašlaik ir pārblīvēta un patērētāji no burtas no A līdz G saprot labāk nekā kategorijas A, plus, plus, plus vai plus, plus, plus. Un tie ir eh, tie divi iemesli, kur dēļ mēs nākam klajā šādu priekšlikumu. Vēl, vēl eh, debakara kungs jautāja, kāpēc nav tiek ņemta no mm, apārsnes 2020 budžeta. Uh, Tas eh, izriet no iepriekš eksistējošām programmām. Plašākā, protams, ir satver programma, bet eh, arī Eiropa 2020 programma, un šī programma vienmēr bijusi tā, kas atbalstījusi tehnisko darbu, kas novēc pie noteikuma izstrādes, un mums šķiet, ka tas ir eh, dabiskais um, avots, uh, no kura ņemt finansējumu šim darbam. Te priekšsādātāji arī uh, likšu punktu, bet eh, priecājos par gaidāmo sadarbību ar jums, jūs kolēģiem. Lielas paldies! Dosim vārdu mūsu referentam kolēģim Tambarāno. Paldies visiem kolēģiem par sākotnējo diskusiju, kas mums ļāva apmainīties ar viedokļiem. Un es pateicos arī tiem pilsoņiem, kas mūs klausās uh, no pārēdes, kas tiek straumēta internetā. Es apsolu ņemt vērā kolēģu ierosinājumus un iekļaut to ziņojumā, kuru esmu iecerējis janvārī celt priekšā komitejai. Es eh, ļoti priecājos par šo pirmo ļoti auglīgo viedokļu apmaiņu un diskusijās ar eh, diskusijas ar padomu mēs eh, gaidām ar lielu nepacietību. Paldies eh, priekšsādātāji, pateicos arī kolēģiem un noslēgumā gribēju atgādināt, ka referenta ziņojuma projekts tiks apspriests citra sanāksmē 22. un 23. februārī nākamgad, tātad gandrīz pēc diviem mēnešiem. Balsojums Sītra komitejā notiks 24. maijā. Tāds ir nākotnes darba grafiks un liels paldies referentam, kā arī visiem, kas piedalījās diskusijās ēnu referentiem. Un tagad pāriesim pie 14. darba kārtības punkta ītre misiju uz uh, Kipru 23. un 24. septembrī. Werneris kundze bija šīs grupas priekšsādātāja un atgādināšu, ka Kipra Ap Kipru nesen ir atklātas ievērojamas ogļūdeņražu atradnes, kas varētu samazināt ES atkarību no ogļūdeņražu importa. Mēs tikāmies ar būtiskajām iesaistītajām pusēm, politiskajām struktūrām, aģentūrām, rūpniecības pārstāvjiem, Berners kundze, dāmas un kungi Ja vien es, eh, ja, ja vien runāju es, tad viss ir kārtībā, bet tagad eh, kaut kas ir jāsaka Vērners kundzei. Kolēģi, dārgie draugi, es nezinu jūsu vārdus, bet eh, vainu apsēdieties, vainu klusējiet. Es gribētu, lai mēs varētu pabeigt darbu pēc iespējas ātrāk, bet lūdzu esiet klusi, un es jūs šeit eh, gaidu atpakaļ 6.30 eh, eh, restorānā. Citādi mēs vienkārši aizslēgsim durvis. Vērneris, kundze, lūdzu. Es darīju visu, ko varēju. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Kipra, protams, ir. Mm, Eiropas Savienības nomalē, bet tā, tā nav nesvarīga tēma. Gribēju pastāstīt par braucienu, kas notika no 24. Eh, līdz 25. septembrim. Tur mēs bijām vairāk kolēģi, un pirms es eh, pievēršos detaļām, gribēju pateikties sekretariātam par lielisko sadarbību un ļoti veiksmīgo darbu organizāciju. Tas viss tiešām ļoti labi strādā. Minēšu arī pāris tādus eh, būtiskākos punktus par šo vizīti. Uh, Pirmkārt, mēs viesojamies eh, Kipras eh, pētniecības institūtā Cyprus Institute, eh, kur atbalsta fonds un kuri apgūst priekšzīmīgi arī līdzekļus no aptvēršana 2020. Viņi ir pārstāvēti arī starptautiskajā arēnā. Vismaz deviņ, tu, viņu darbinieki nāk no 19 dažādām valstīm. Un tur Mēs uh, iepazināmies ar dažādiem projektiem, tajā skaitā arī ar uh, projektu, kas nodarbojas ar koncentrētu saules enerģiju, bezpilota aparātu pētīšanu un uh, augstas veiktspējas skaitļošanas centru, kurā tiek veikti ļoti sarežģīti matemātiski aprēķināti. Protams, mēs tikāmies arī ar politiķiem, tikāmies ar. Uh, deputātu palātas priekšsādātāju, kā arī ar ārlietu Eiropas um, enerģijas um, rūpniecības un turisma komiteja pārstājiem, kur runājām par energo apgādi, par Kipras situāciju un par to, kādu uh, lomu Kiprā varētu spēlēt atjaunojumā enerģija. Protams, ka mm, šis um, jautājums bija augsts darba kārtībā, tāpat kā ģeopolitiskā situācija, jo Kipra atrodas trīs stūrī starp Turciju, Libānu un Izraelu, un tieši tāpēc Kipra šajā situācijā tiešām ir īpašā stāvoklī. Un mēs tikāmies, protams, ar uzņēmējiem, it īpaši no enerģijas nozares, um, ja precīzāk sakot, uh, gāzes ieguves nozares, un um, iepazināmies ar to, kāda ir situācija vidus jūras austrumos. Te ir, piemēram, jāmin uh, Afrodītes uh, gāzes atradnes, tur mēs risinājām sarunas arī ar Kipras enerģijas aģentūru, ar regulātoru, ar enerģijas ražotāju savienībām. Uh, atjaunojuma enerģiju ražotājiem vēl viens būtisks punkts, kur es gribēju šeit izcelt, ir tikšanās ar Kipras enerģijas eh, ministru. Kipra, tas, ka Kipra ir sāla un tas, ka nesen tur ir atklātas jaunas gāzes atratnes, eh, kas varētu ievērojamā mērā nodrošināt uh, Eiropas neatkarību no gāzes importa, rada pilnīgi jaunu konstelāciju. Uh, Elektrības ražošana Kiprā balstās galvenokārt uz naftu, praktiski nav nekādas gāzes infrastruktūras un ļoti maz tiek izmantot arī atjaunāmā enerģija no vēja un saules, jo mēs uzskatām, ka Kiprā tam būtu ideāli apstākļi. Viedokļa apmaiņa, kas mums notika ar ministru Laku Tupis, bija ārkārtīgi interesanta un arī ļoti intensīva un viens no labākajiem punktiem. Uh, šajā vizītē, un mēs labprāt uzaicinātu viņu arī uz diskusiju ITRE komitejā, jo uzskatām, ka domājot par nākotnes attīstību, par energosavienību un energopiegāžu drošību, tas būtu ļoti vēlams. Tāda bija mūsu vēlme. Un visbeidzot, mēs um, apmeklējām arī Bazilikus uh, spēkstaciju, kas um, savu laiku piedzīvoja sprādzienu un pēc tam rekordlaikā tika atjaunota, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam. Un um, pavisam tuvu atrodas arī testēšanas projekts um, solārās, uh, solāra termiskās enerģijas ieguvēja. Un uh, tas tiešām nodrošina. Uh, arī labas uzkrāšanas uh, iespējas un ir uh, ļoti ietilpīgs projekts. Protams, ka mēs vēlreiz varam pastrādāt ar šo dokumentu. Tas tad īsumā arī viss. Thank you very much, madam. Liels paldies par šo izsmeļošo ziņojumu par šo jautājumu. Tagad jums visiem gribēju jautāt, vai kāds vēlēsies izteikties. Jā, Silikjotis kungs, es jau gaidīju, ka jūs pieteiksieties. Paldies, priekšstādātāji. Uh, Vebers kundze jau teica, un patiesībā tas atspoguļojas viņas sagatavotajā ziņojumā, un tomēr Martina nepieminēja vienu momentu. Šajā teritorijā gaisā ir liela spriedze, un e, patiesībā kiprieši ir savu veidu tilts starp Eiropas Savienību un tuvo austrumu valstīm. Un tas, ka Kiprā ir atrastas lielas gāzes rezerves, varētu stiprināt vai arī sagraut šīs saites, un mums vajadzētu mēģināt rast risinājums, lai nodrošinātu energo piegādi Eiropā. Kā jau Martin teica, Kipras eh, varas iestādes un citi, kur strādā šajā reģionā, tad oficiālās varas iestādes, skaidri pateica, ka eh, Kipras loma kā šim tiltam starp Eiropas Savienību un tuviem austrumiem varētu būt stiprin, stiprināta un eh, arī gāzes atradnes to varētu veicināt. Būtu ļoti labi, ja mēs organizētu uzklausīšanu, kurā piedalītos Kipras enerģijas ministrs, eh, komisijas pārstāvi, un šajā uzklausīšanā mēs varētu runāt par to, kā šīs jaunās gāzes atradnes eh, iesaistīs spēlētājs no Libānas, no Ēģips, no, cit, no citiem, jo šie te Afrodītas eh, laukā atrastās gāzes iegulas šobrīd ir ieinteresēta vesela virkne starptautisko, organiz... starptautisko starptautisko degvielas pārstrādātāju priekšsēdētājs Kristoforu kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, ka man ir tā iespēja no sirds pateikties Martinai, jo viņa sniedzot apskaiti par Kiprā redzēto skaidri pateica, kas tur bija un ko mēs sagaidījām. Bieži tiek atkārtots, ka atjaunīgo energoresursu mērķim ir jātiek sasniegtam, bet vēlējos pateikt, ka nevar viss mest par vienu kārti. Piemēram, citās valstīs vai citos Eiropas reģionos uh, ir varbūt cita situācija nekā vidusjūras reģiona valstīs. Protams, vidusjūras reģiona valsts varētu labāk izmantot saules starojumu enerģijas ražošanā, bet eh, mēs varētu kļūt par tiltu energo drošībai un pārliecībai starp Eiropu un pārējām reģionu valstīm. Mēs eh, balsojam par dažādiem ziņojumiem, diskutējam plenārsēdē, bet uh, ir arī situācijas, kad mums diskutējot. Mēs tā kā aizmirstam Kipru, un to mēs nedrīkstam. Runa jau neiet par uh, Grieķiju vai Kipru, par dažādām cīņām un spriedzi šajā reģionā. Kiprā ir atrasts lielas uh, eh, ogūdeņu ieguls Un eh, lielie uzņēmumi, kur vēlētos investēt eh, šo iegulu eksploatācijā, noteikti tikai iegūs no tā, ka Kiprai ir tāds ģeopolitiskais status. Kipras republikas um, enerģijas ministrs noteikti varētu daudz detalizētāk pastāstīt par situācijas status quo. Par Junkera plānu runājot, Eiropas Savienībai vajadzētu noteikti radīt pamudinājumu izmantot investīcijas. Dombrovska kungs, komisāra kungs, Šefčovičs kungs šo infrastruktūru Kiprā varētu izveidot un noteikti, ka mums vajadzētu palīdzēt Kiprai šā projekta pabeigšanā. Kiprā ir ļoti īpašs status. Paldies, saka prieksēdētājs. Tas bija debriefings par ITRE komitejas delegācijas braucienu uz Kipru. Vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā braucienā. Nākamais darba kārtības punkts numur 15. ITRE komitejas delegācijas atskaita par braucienu uz Enisa kas ir Eiropas Savienības tīkla un informācijas drošības aģentūra. Arī šis brauciens notika šā gada 4.25. septembrī. ITRA delegācija devās uz NIS aģentūru. Un ļaujiet man pateikt, ka NISA aģentūra ir viena no ITRE atbilstības jomām, jo sastais eh, punkts to skaidri atrunā. Tātad tā ir mūsu kompetence pārvaldīt un uzraudzīt NIS aģentūru, un tagad vēlēt uzdot vārdu Vaņiekungam, kurš bija delegācijas vadītājs. Vaņiekungs, jūs varētu mums iepazīstināt ar šo braucienu. Thank you very much, Miss. Paldies, priekšsēdētā kungs. Saka Bonēja kungs. Vispirms eh, vēlētos pateikties Udo Hombraktam, kas ir Enisa izpildu direktors, pateikties par viņa viesmīlību un par eh, pūliņiem, kuri tika ieguldīti šīs delegācijas sagatavošanā. Otrakārt, eh, brauciena laikā mums bija iespēja novērtēt to, cik labi sadarbojas kompjūter nodaļa un pētniecības nodaļa Iraklijā, kas sadarbojas ar universitāti Iraklijā. Es uzskatu, ka šī sadarbība ir ļoti augstu vērtējama un tā noteikti ir pozitīvs, pozitīva ietekme uz Enisa darbību. Tas būtu no vienas puses un no otras puses arī kultūras mantojuma informācijas stiprināšanā uz salas. Varbūt eh, pat tagad nedaudz par aģentūras mandātu, par kiberdrošību runājot, digitālās ekonomikas ērā un sadarbība ar Eiropas parlamentu. Mēs piedalījāmies vairākos eh, workshopos un apmeklējām vairākas jaunas celtas eh, nodaļas un tikāmies arī ar Enisa darbiniekiem. Runājām ar tiem, kuri strādā šajā aģentūrā. Vēl bez tam eh, mums bija diskusijas arī ar attiecīgo fakultāti un tajā studējošajiem. Ļoti interesantas diskusijas dzirdējām piezīmes par to, kā varbūt labāk izmantot Eiropas naudu, lai labāk sagatavot šādus projektus. Piektais. Tuvākajā nākotnē mums vajadzētu izskatīt iespēju par to, ka Enisa projektus sīkāk izcirzāt itra komitejas sēdēs. Un tad eh, Enisa varētu prezentēt šos projektus un stāstīt par to, kā tā strādā kiberdrošības nodrošināšanā. Jo kiberdrošība šobrīd ir ļoti aktuāla, un Enisa palīdz dalību valstīm un privātā sektora spēlētājiem datu aizsardzības jomā. Esam runājuši par vairākām iespējām, ka Enisa uh, varētu prezentēt eh, to, ko viņi ir sasnieguši slimnīcu drošības nodrošināšanā, tas pats attiecas arī uz darbu, energosektoru drošībā. Viņi ir sagatavojusi arī rekomendācijas, un ITRA komitejai būtu ļoti svarīgi tā izsekot līdz tam, vai šīs rekomendācijas tiek eh, īstenotas nozarē vai varbūt netika daudz Un sestkārt. Enisa nodarbojas ar daudz ko, un varbūt tiekoties ar tās pārstāvjiem, mēs eh, varētu diskutēt par to, ko nākotnē gadījumos, ja kiberdrošība sašķobīsies, varētu darīt Enisa. Un noteikti būtu jārunā arī par to, kādi varētu būt avoti Enisa tieši e, finanšu ziņā. Tā tad es e, uzskatu, ka mums itra komitejā vajadzētu organizēt tikšanos ar NISA pārstāvjiem, augstiem pārstāvjiem, izteikt savu atbalstu šai aģentūrai un nākotnē pilnīgi noteikti. Nākotnē ir jāparedz NISA vairāk resursu, jo viņa darbs ir svētīgs. Prieksēdātais, paldies! Eva Kēlī. Chair, um, so following uh, the comments of uh, Michael, I would like uh, to thank uh, from Paldies! Vēlētos uh, no savas puses arī izteikt savu atbalstu sekretariātam, sagatavojot Enisa braucienu. Vēlreiz paldies sekretariātam. Tagad par pašu braucienu. Es uzskatu, ka kiberdrošība ir ļoti svarīgs jautājums, un kā jau šeit izskanēja, tas ir mūsu kompetencē uzraudzīt Anīsta darbu. Mēs bijām patīkam pārsteigti, ka neskatoties uz resursu nepietiekamību, viņu darbs ir tik ļoti auglīgs. Viņa darbs ir svarīgs gan Eiropai. Un Viņu mandāts beidz 20. gadā. Es esmu pārliecināta, ka e, šo mandātu vajadzētu pagarināt. Un e, vajadzētu pasakot līdz arī tam, kā tiek īstenotas ITRE rekomendācijas. Apvienotā karaliste pēc Parīzes notikumiem ir palielinājusi kiberdrošībai atvēlēto finansējumu. Domāju, ka mēs nedrīkstam vilties astē. Iedzīvotājiem ir jājūtas drošiem, un viņi tādi jutīsies tad, ja drošības pasākumu īstenošanai tiks atvēlēts pietiekams finansējums. Ar katru dienu pieaug kiberdrošības nozīmīgums un Enisa eh, ļoti labi apzinās, kāds viņiem ir mandāts, eh, un kad vien tas nepieciešams, viņi ir gatavi sniegt savu atbalstu. Vispirms, eh, Irakliona atrodas uz salas Krētā un attālums starp Atēnām un Iraklionu varbūt nav problēma. Bet esmu pārliecināta, ka nākotnē mums vēl būs diskusijas. Paldies! Thank you very much, madam! Paldies! Paldies jums abiem! Keilijas kundzei un Bonī kungam par to, ka itra uzdevumā devāties uz Iraklionu un par to, ka atskaitējāties šobrīd. Viss jūs teiktais tiks pierakstīts un ņemts vērā. Īpaši par Enisa pārstāvi uzaicināšanu uz eh, ITRA komitejas sēdi. To būtu labi īstenot jau 16. gada sākumā, iespējams aprīlī. Aprīlī. Nu jā, man jau tas šķiet vairāk uz gada vidu, burtiski pirms eh, vasaras atvaļinājuma. Aprīlis būtu labs. Paldies, paldies par jūsu braucienu un par atskaiti. Tas ir jau otrais atskaites eh, moments. Pirmām bija Kipra un tagad Enisa, un pēdējais informācija par pat labam notiekošajiem trilogiem. Tas ir regulējums 73. panta 4. punkts. Un vēl viens ļoti svarīgs moments - tīko un informācijas drošība. ITRA ir asociētā komiteja saskaņā ar 54. punktu. Un 13. Uh, gada decembrī vēl iepriekšējā sasaukumā tika pieņemts mūsu atzinums. Tas ir jau pirms diviem gadiem, bet uh, parlaments 2014. Uh, gada martā pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā. Tas arī ir tikpat kā divi gadi atpakaļ. Arī tas bija vēl iepriekšējā sasaukumā. Un eh, sarunas sākās pirms mēneša. Tās norit. Atvainojos labo priekšsēdētājs pirms gada. Tās ir ļoti intensīvas. Līdz šim ir notikuši jau pieci trialogi, pēdējais 17. novembrī. Mūsu referents pagājušajā gadā un arī šogad. Il, ir Pilāra Darkastiljo Verskundze. Un ar ļoti lielu interesi tagad uzklausīsim jūs, Pilāra. Kas tad notiek trialogos? Paldies, prieksēdētāja kungs. Tieši kā jūs teicāt. E, darbs pie šā faila aizstākās jau iepriekšējā sasākumā. Iepriekšējam sasaukumam neizdevās to pabeigt. Tātad e, darbs pie direktīvas turpinās. Šobrīd šķiet, ka mēs tuvojamies noslēgumam pozitīvam noslēgumam, un kā jau priekšsēdētājs teica, ar pieņemto likumdošanas aktu, patiesībā jau ar panākto vienošanos, mēs eh, palielināsim visu informācijas sistēmu drošību. Ir eh, vesela virkne nozaru, kuras tas skars. Vispirms varbūt jauninājumi, kur ir parādījušies parlamenta tekstā. Tas attiecas uz infrastruktūru, bet eh, mēs nebijām tā kā e, iekļāvuši pakalpojumus. Trialogā pēdējās sarunas ar padomi skaidri parādīja, ka viedokļi varbūt nav tik vienprātīgi. Ir tāda, kur uzskata, ka šīs direktīvas eh, tekstā ir jābūt citiem, eh, ko darīt, citiem, citām prasībām, ko darīt ar galu lietotājiem, ko darīt ar meklēšanas motoriem, un eh, tie arī būs tā saucamie gala patērētāji tiem būs nepieciešami papildus drošības pasākumi, bet par to vēl varas iestādes vienosies. Un eh, visticamākais, ka tas eh, ietekmēs eh, pakalpojumu sniedzējs, bet mēs esam izņēmumos ierakstījuši vidējos un mik mazos un mikro uzņēmumus. Tagad par specifiskajām pilnvarām, kādas ir ITRA komitejai. Mums e, tādu nav īpaši daudz, un tomēr dažas ir. Un tās ir galvenokārt saistītas ar CSRT, kā sadarbosies dažādas dalību valstis, un mēs esam panākuši ārkārtīgi daudz padome iesākumā nebija tā kā paredzējuši tādu ESR un kā to izvērtēt. Un kā izvērtēt arī citus digitālos pakalpojumus. Bet eh, padome gala beigās vienojās par tradicionālajām eh, infrastruktūrām - transports, ūdens, gāze, gaisma. Un, um, jā, mēs vēlamies izveidot grupu, kas steidzamības kārtā varētu izskatīt šādus jautājumus. Teksts vēl joprojām nav tā galīgajā redakcijā. Visticamākais, ka septītajā trialogā, nākamajā paredzētajā, mēs spēsim varbūt jau novērtēt to, un e, to, to kā tālāk e, strādāt, un e, trialogs paredzēts Strasbūrē. Strasbūrā. Lai arī kāds būtu iznākums, es esmu pārliecināta, ka mums izdosies gal beigās vienāties. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies par trialogiem! Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Neredz nevienu. 17. punkts dažādi jautājumi, neredz, ka kāds gribētu ko citu jautājumu pacelt, un nākamās sanāksmes pēc 13 dienām, 14. decembrī, tā ir pirmdiena, pirmdienas vakars, pareizi sakot, jau nakts Strasbūrā. Ir paredzēts balsojums par digitālo iekšējo tirgu, un tā ir kopīga sanāksme ar IMCO. Abas komitejas balsosim kopā. Un ITRE, tikai ITRE komitejas sēde ir paredzēta 11. janvārī pulkstens trijos Briselē. Tātad, tad visiem novēlu priecīgus Ziemassvētkus, novēlu priecīgus Ziemassvētkus ITRE komitejas vārdā, ļoti veiksmīga sēde, bet, kā jūs ziniet, nesam vēl visu paveikuši, jo pēc 20 minūtēm sāksim uh, mūsu Ziemassvētku ballīti. Vernisāža koridora galā jūs varat tur doties un jau iedzert pa aperatīvām, gaidot, kamēr ierodas pārējie. 20 minūtes aperatīvs, ļoti laba doma. Pēc 20 eh, minūtēm sāksim mūsu vakaru ar nelieliem ievadvārdiem pat ne desmit minūtes. Ceru, ka tas jūs negarlaikos, un tad iedzersim vēl pa glāzai vai divām. Atkarīgs, kā vēlties. Redzamies pēc 20 minūtēm. Paldies! Well, well, our interpreters. Jā, mūsu fantastiskie tulki Un, eh, ja esat gatavi pagaidiet 20 minūtes, jūs arī esat uzaicināti uz mūsu, ap, uz mūsu ap, aperatīvu. Un visticamākais, ka aperatīvu un arī turpmāk laikā jūsu pakalpojumi kā tūku nebūs nepieciešami. Runāsim mūsu visu dzimtajās valodās. Paldies!